Un komisija ir gatava darīt visu, kas ir tās spēkos, lai sadarbotos ar parlamentu un e, Melnās jūras zivis sugu iznīkšanu novērstu. Jo, la diskusione. Paldies, komisār kungs. Līdz ar to esam beiguši diskusiju par šo punktu un balsojums būs rīt 11.30. Ordine del giorno. Labi, tālāk. Ķeramies <clears throat> pie nākamā darba kārtas jautājumu. Vikijas Forts ir ziņojums par drošības problēmu risināšanu, kas saistīts ar naftas un gāzes nozares darbību atklātā jūrā. Nu, lūk, referenti skundze, jums vārds. Priekšsādātāji, paldies visiem, kas ir devuši savu ieguldījumu ziņojumu sagatavošanā. Paldies visiem kolēģiem, arī īpaši no komitejām un arī attiecīgām nevalstiskām organizācijām. Uh, Mēs redzam, ka naftas 80% tiek iegūta tieši atklātā jūrā un arī 70% gāzes. Un līdz ar to tā kopā Ziemeļjūra tieši veido ceturto lielāko ieguvis vispār teritoriju. Tāpēc tas tik skaidri apliecina, cik tas nozīmē kopējā enerģetikas drošības norošināšanā. Pagājušā gada avārijas notikumi Meksikas līdzino jaunu pielādi, cik svarīgi par tādiem jautājumiem laicīgi domāt. Un mēs tomēr redzam, ka Eiropas Savienība iegūst arī daudz savas eh, šo resursu tieši ārpus Eiropas Savienības teritorijas. Un tāpēc, ka tas, kas tiek tālāk novirzīts uz kaimiņu valstīm, mēs redzam, ka tu nevar izrakt to sakli, tas vienalga var arī nonāk viss mūsu krastos. Tieši tāpēc Eiropas Savienība izstrādā šādu politiku jākļau arī dalībvalstis. Un lic, lic, licenču izsniegšana nav tikai dalībvalstu prioritāte, prerogatīva. Tāpēc mums skaidrs signāls jāapsaka arī e, Eiropas Savienības vārdā. Bet atsevišķas lietas ir pretrunīgas un pašas fakti ir nepareizi, kuras arī mēģina ieviest ar grozījumiem. Uh, Gribu norādīt, ka ne visi urbumi tā atklātās jūrās būtu bīstami un se, seklējus ūdeņos būtu droši. Tāds nav. Un tas, kas ir noticis ASV, gan nenozīmē, ka tas nevar notikt tā Eiropā. Tāpēc mums ir jānodrošina, lai visi iestādes un operatori strādātu kopā, nodrošināt, ka jebkādas instalācijas iekārtas. Ja ļauj ne tikai iegūt naftas uh, urbumus konkrētajā brīdī, kad tiek veikts urbums, bet arī vēlāk visā dzīves ciklā tiek nodrošināts drošības garantijas. Likumdošana nekādā ziņā nedrīkst kompromizēt, pieļaut kompromisus ar šādiem drošības augstākiem standartiem. Tā nav nekāda lukslieta, un līdz ar to labākās prakses piemēri apmaiņa šādiem paraugiem ir ļoti svarīgi, lai novērstu iespējamos negadījumus. Ir jānodrošina patiesa drošība, kas ļauj katram uh, darbinieku apzināties, ka drošība ir pat pirmā un nozīmīgākais uzdevums. Un tiek ievēroti arī darba drošības noteikumi un tiek aizsargāti tie, kas ziņo par pārkāpumiem. Tāpēc arī ir jānodrošina īpašie noteikumi urbuma vietās, un tāpēc es aicinātu, lai arī mēs panāktu, ka individuālie uzņēmuma vadītāji un arī atsevišķie fórumi pierāda, ka jau veidojot lielākus tādu inspekciju kontrolas tīklus atklātās jūrās, arī tikt iznoti. Bet jāatzīst, ka izveidot Eiropas tādu superuzraugu, tas nebūtu nekāds um, uh, risinājums, un tomēr briesmas netika novērsts. Exxon um, veidošana taču ir negadījums ASV, skaidri norāda arī, cik daudz laika paliek vajadzīgs, lai likvidētu sekas. Uh, Arī ASV <clears throat> izveidotā komisija skaidri pierādīja, cik darba apjomīgs ir šāds uzdevums. Un turklāt ir jānodrošina, ka var piesaistīt nevien tikai valsts, bet arī privātajā līdzpēcošos uh, sekura novēršanas rīkus un novērst iespējamos uh, negadījumus nākotnē. Un katrā ziņā ir jānodrošina uh, Ja notiek atkal negadījums, tad, protams, par to ir finansiāli atbildīgi konkrēti uzņēmumi, bet viņi, protams, var arī e, savstarpēji mīkstināt dažādu veidu zaudējumus, slēdzot apdrošināšanas līgumus. Un mēs varētu tikai mēģināt panākt to, lai tirgu operējuši uzņēmumi tomēr nodrošinātos arī pret šādiem gadījumiem un nekādā ziņā neizslēgt no spēles arī mazākos uzņēmumus. Un visbeidzot, moratorijas par jaunajiem uh, aizliegumiem Arktikā būtu nepareizs solis. Šādi pētījumi jau uzsākti tika 90. gadā. Tāpēc konkrētie uh, soļi, kas tiek spērti, ir jāizvērtē, kādi ir riski. Un tālākie orbumi un konkrēts vietas ieguvēji ir jāizvērtē, vai tas tiešām ir pārvaldāms un vai riskus varam pārvaldīt. Uh, un tas ir būtu gan ja Arktikā, gan jebkur citur atklātā jūrā. Paldies! Paldies! Vicājos, kungs. Jā, paldies priekšsēdētāji. Es vēlos vispirms pateikties Fordas kundzei par viņas izcilu sagatavoto ziņojumu. Un Deepwater Horizon, šis uzņēmums, kas izraisīja milzīgo avāriju un negadījumu Meksikas līcī. Un viņu tagad um, radītais precedents skaidri pierāda, ka šāds uzņēmums ir atbildīgs, un jebkurā citā gadījumā arī jebkurš uzņēmums būs atbildīgs par radītām sekām. Un viņiem ir jāsadz radītās izmaksas un zaudējumi nevis valsts budžetam Tāpēc vispirms, protams, ir pats svarīgākais ir veikt visus profilaks un svarīgākos novēršanas darbus. Un ir jādara viss, lai varētu novērst šādas avārijas. Eiropas jūras lietu drošības aģentūrai ir jābūt galvenajam verdzītājam, kas atbild par drošības noteikumu ievērošanu atklātā jūrā. Un mēs nevaram pieļaut nekādu veidā te atkāpes. Norādot, ka Eh, lielajiem tikai dot priekšroku un mazajiem varbūt būtu mazāk kritīga situācija. Tas nav pieļaujams. Paldies tālāk, Flašikovs kundze. Paldies priekšsādātājiem. Eiropas Savienības iegūtā gāze un nafta mūsu teritorijās ir ļoti nozīmīgi kopējai enerģetikas drošībai. Nafta un gāze, protams, galvenokārt tiek iegūta atklātā jūrā. Un šī ieguve nav vienlīdzīgi sadalīta dalībās starpā. Bet kopumā, protams, tas ir Eiropas Savienības ūdeņi. Un uh, Deepwater Horizon katastrofa tā jau tika pieminēta. Un savukārt šāda situācijas mums atgādina, cik ārkārtīgi nozīmīgi ir drošības jautājumi. Uh, Daudz uzņēmumu, kas darbojas šajās uh, nozarē, ir spiest apzināties. Un mēs ceram, ka arī uzlabojasies darba drošība darbiniekiem, bet mēs redzam, ka ar to vien nepietiek. Ir jāizsno konkrēti pasākumi, kas varētu novērst iespējamās katastrofas. Mums ir jāpanāk to, lai vidas piesāņojumi uh, un kaitīgo vielu izplūdes tiktu tiešām visu laiku uzraudzīts un neapdraudēt turpmāk vairs vidi. Paldies! Paldies! Tālāk tikā kundze. Paldies priekšsādātājiem. Komisār, kungs. Urbumi atklātās jūrās, tas var nozīmīgi ietekmēt arī dalībvalstis. valstis Un tieši tāpēc mums ir jāizveido šāds konkrēts kriterijs par drošības jautājumiem. Visām iesaistītām pusēm jānodrošina drošības līmenis un ir jāvienkāršo juridiskais ietvers. Tāpēc es aicinātu komisiju un dalību valstis izanalizēt arī visu šīs attīstītākās prakses, kas jau ir mums pieejams šobrīd un zināms, un varam piedāvāt arī tāpākus uzlabojumus juridiskām ietveram. Es aicinātu komisiju un dalībvalstis nodrošināt, ka arī litenču izslēgšanas mehānismus paredz arī adekvāts finanšu mehānismus, kas arī paredzētu skaidrs finanšu resursus, kurus var viegli mobilizēt, lai sektu iespējamos zaudējumus, kas radītu videi un sabiedrībai, ja gadījumā ir nafts vai gāzes noplūde. Pirms tiek izsniegts licences naftas urbumiem atklātā jūrā, mums pirmkārt jāveic arī ietekmes vidi novērtējums. Paldies, tālāk Figureido. Kundze, jā, paldies priekšsādātājiem. Šī pieredze, ko mēs esam apkopojuši, un daudzie negadījumi avārijas arvien pierāda, ka atklātās jūras urbumi ir diešām arvien bīstami. Un tāpēc mēs nevaram vienkārši visu laiku vadīties pēc maksimālās peļņas principa. Mūsu nevērība pret darba ņēmējiem arī ir satraucoša. Te jābūt skaidriem noteikumiem, kas ņem vērā gan darba ņēmēju intereses un arī vidi. Un mums ir jāaizsargā arī sabiedrībā iedzīvotāji šajos teritorijās. Tas viss ir jānodrošina. Ļoti svarīgi, lai mēs tiešām izveidam efektīvu uzraudzības politiku un to visu arī iznojam un ļoti precīzi sekojam, lai tiešām skaidri būtu redzams, vai kaut kur kāds kaut ko mēģina panākt savu printešu, privātu interešu vārdā, kaitējot sabiedrības interesēm. Un Eiropas Savienībai ir jānaklē padzīgiem likumdošanas priekšlikumiem. Paldies! Tālāk ir versija. Paldies, priekšādātāji! Gribu teikt paldies Fordas kundzei par paveikto darbu, bet gribu tāpat laikā uzsvērt, ka zaļie ir iesnākuši alternatīvu rezolūciju, kur ir viens galvenais atslēgas rez elements, respektīvi aizsargāt eh, liegumus eh, un īpaši Arktiku. Jo, ja tiek piešķirts atļaujas urbumiem, šajos ūdeņos, tad mēs būsim vainīgi tajos gadījumos, ja, ja rastos tāds noplūds kā Meksikā, bet tas līdzīgi var notikt arī pie Skotijas krastiem, un jāsaka, šāda veid, šādā veidā varētu pilnīgi unikālas dzīvotnes iznīcinātas pilnībā. Turklāt mums jau nav arī nekāda rīcības plāna, kas notiktu gadījumā, ja būtu šāda veida negadījumi. Mums šeit nav ekskluzīva ekonomiskā zoma, un līdz ar to jums ir jākoordinē savu darbību ar visiem citiem ieinteresētajiem, visām citām interesētām pusēm. Es domāju, ka ir svarīgi nodrošināt kontroli. Ir jāspēcina kontroli, bet tāpat laikā būtu ļoti labi, ja šo kontroli veiktu Eiropas līmenī. Un tā būtu atsevišķi aģentūra, nu, piemēram, jūrniecības aģentūra, kas to uzņemtos. Tāpat arī varētu skaidri un gaiši definēt atbildību, Un tieši tāpēc esam ies, tāpēc domājam, ka vajadzētu noteikt arī atbildības uzņemšanos lielajiem naftas uzņēmumiem pilnīgi bez kādiem griestiem. Jo turklāt ir jāspēj sekt ne tikai vidē radītie kaitējumi, bet arī sociālās un ekonomiskās sekas, kas, izra, kas tiek izraisīts, piemēram, piekrastes iedzīvotājiem un reģioniem. Ir jau ļoti labi domāt arī lūk par maziem naftas iegūšanas uzņēmumiem, bet ja viņi nesaņem šādu veidu apdrošināšanu, tad varbūt viņiem licences piešķirt nedrīkstētu, un tāpēc esam iesnieguši šo papildus alternatīvo rezolūciju. Grazie, la parola al komisāru. Paldies, tālāk došu vārdu komisāram Tajānī, lūdzu. Priekšsēdētāji. Pēc naftas noplūdes Deepwater Horizon Meksikas līcī komisija izstrādāja darbības plānu, kas paredz nodrošināt, eh, paredz uzturēt drošību un uzturēšanas darbus dažādu veidu offshore un naftas urbumos. Urdumu, Eiropas parlaments lielā mērā šos mērķus, ko pauda komisija, atbalstīja. Ziņojums attiecīgi tiek arī dokumentēts, un šīs, šī vakar ziņojums to tikai apliecina. Protams, ka dar, jautājums nav vienkārši, tāpēc ļoti priecājos, ka te ir iekļaut arī virkne ierosinājumu. Un alternatīva var jums apliecināt, ka komisija pilnībā piekrīt jūsu bažām un ir tieši tādās pašās domās, ja runājam par eh, to, ka, lūk, naftas urbumi un naftas iegūšana var notikt neatbilstīgā veidā. Eiropā, Eiropā iznotā prakse tas ir kaut kas viens. Jā, mēs varam nodrošināt šo apdrošināšanu pavisam realistiskos e, nosacījumos. Naftas un gāzes iegūšana. E, protams, Eiropā ir ārkārtīgi svarīgs enerģijas avots. Tas ir tāds rūpniecības sektors, kas šobrīd aug un izplašās. Uh, Eh, lielākoties eh, arī attiecīgās normas ir diezgan augstā līmenī. Lai mēs šādu drošības līmeni nodrošinātu pasaules līmenī, jāturpina progress. Ir nedrīkstam nekādā gadījumā dusēt uz lauriem. Diemžēl, nu, nesenais Meksikas līča negadījums ļoti labi parādīja, un arī nesenais Ziemeļjūras negadījums apliecināja, ka ir vajadzīgs rīcības plāns. Nav nekāda vienkārša veida, kā offshore darbību drošību uzlabot. Uh, Mēs esam kopīgā, kopīgiem spēkiem atbildīgi par šiem jautājumiem un galu galā lielākoties šeit galvenā uzmanība uzved. Atbildība jāuzņem sektoram un dalību valstīm. Tāpat laikā ar analīzes palīdzību konstatējam, ka Eiropas Savienībā šeit ir zināma loma spēlējuma atsevišķās jomās. Piemēram, varam pārliecināties, ka notiek labākās prakses apmaiņa Eiropas Savienībā, tiek spēcināta nozars pārskatāmība un varam veicināt Eh, tālāku progresu. Varam izstrādāt arī steidzamības eh, plānus un paredzēt profilakses pasākumos. Pasākumus redzam, ka Eiropas Savienībai ir loma spēlējuma arī motivācijas piedāvāšanā globālā veidā. Ir jau paveikts milzu darbs šai saistībā, ir iztru, izstrādāts pie, piecu plānu e, projekts attiecībā uz šo ieguvus platformu drošību. E, Tāpat ir izstrādāts arī vidas ietekmes novērtējums, un rezultāti nāks klajā oktobrī. Ar nākamo priekšlikumu mēģināsim raudzīties nākotnē un centīsimies reaģēt uz šīs sistēmas ļoti specifisko un sarežģīto struktūru, tā lai kopumā panāktu ilgspējīgs uzlabojums šie, šajos centienos līdzdarbosies arī visas citas interesētās puses, un tāpēc komisija ārkārtīgi priecājas atzīmēt, ka arī nozare ļoti pozitīvi rēģēs šajā saistībā. Jo, protams, ka šāda veida noplūdes robežas nepazina un tā nepazīst, Un tāpēc, un par tajā brīdī, kad runājam par šādu platformu drošību, mums jāsadarbojas arī ar starptautiskajiem, plat, e, starptautiskajiem partneriem, piemēram, G20 ietvaros. Domāju, ka šajā konkrētajā struktūrā stiprināsim debatas tā, lai tam tiktu pievērst uzmanību, un komisija darīs visu iespējamo, lai cieši sadarbotos arī Eiropas parlien, arī ar Eiropas parlamentu pie šajā rudenī izstrādājumā priekšlikuma detaļām. Grazie, komisārio, la diskusija ir chiusa. Paldies, komisār kungs. Līdz ar to esam pabeiguši diskusijas par šo tēmu. Arī par to balsosim rīt 11.30. Nākamais jautājums līdz ar to ir Jana Kudakis kundzes ziņojums par sieviešu iesaistīšanos uzņēmē darbībā mazos un vidējos uzņēmumos. Un tagad vārds referentē 4 minūtes.